šāda veida pārpratumu rašanās tad, kad es runāju savā valodā. Nu, tātad to gribēju protokolu atzīmēt. Paldies, Lokegārda kungam, saka priekšsādātājs. Mēs ņemsim vērā jūsu izteikumus, arī jūsu sūdzību, un tik, attiecīgie mēri tiks arī pieņemti. Bet ne jumkurā gadījumā, lūk, jūs esat precizējis savu viedokli un tas attiecīgi tiks atspoguļots protokolā. Balsojums par šiem Baldzānija un Fernandeša ziņojumu notiks šodien pulkstens 12. Savukārt balstojums par bēgas ziņojumu notiks nākamajā sesijā. Novembra otrajā plenārsesijā. Līdz ar to nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir Ingeborgas Greslis un Kreščencijo Rivelīnī ziņojums par gada budžetam piemērojamiem finanšu noteikumiem. Un vispirms, protams, došu vārdu Greslas kundzei uz četrām minūtēm. Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ministra kungs, komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, jā, ja mēs vēlamies kaut ko vienkāršot, tas nevienmēr ir vienkārši. Kā referenti mēs piedāvājam vairākus grozījumus, lai varētu. Um, izveidot vienkāršākus noteikumus, apkopot jau esošos, un tāpat runājām arī par personāla izmaksām. Kā referenti mēs centāmies mācīties no uh, iepriekšējām kļūdām. Mēs vēlamies ieviest vienotus noteikumus, un tāpat mēs vēlamies, lai budžets būtu daudz caurskatāmāks nekā līdz šim. Es domāju, ka tas arī mums ļaus kļūt tuvākiem pilsoņiem. Vēlējos pie, pateikties visiem, kas ar mani sadarbojās, gan līdzautoram, gan darba grupas darbiniekiem, asistentiem un visiem pārējiem uh, centīgajiem cilvēkiem, gan parlamentā, gan komisijā, kas ļāva tapt uh, šim ziņojumam. Un vēlos pateikties arī manam ilgadējiem asistentam Kristianam Zihelam, kas nu pat ir kļūst par tēvu. Protams, visi aktīvi darbojās pie ziņojuma tapšanas un vēlējos pateikties arī komisijai par izrādīto pretimnākšanu, bet būtu ļoti labi, ja komisija arī pati varētu ieviest uh, vienotus noteikumus uh, savos gaiteņos, jo tas ļautu mums um, darboties daudz efektīvāk. Uh, Šodien mēs balsojam par ziņojumu, nevis par grozījumiem un rezolūciju, jo mēs draudzīgi vienojāmies ar padomu tieši par šādu procedūru un šīs draudzīgās sarunas vēlamies arī turpināt. Mēs runājam par finanšu instrumentiem, bet eh, komitejā šis priekšlikums nerada lielu atsaucību. Mēs šeit piedāvājām vairākas definīcijas uh, komisijai, un es lūgtu, lai runājot par finanšu instrumentiem, mēs varētu arī vienoties par uh, konkrētām definīcijām un lai tiktu pieņemt arī mūsu grozījumi. Ja mēs runājam par finanšu instrumentu apvienošanu, eh, ir jāizmanto tādi instrumenti, kas ir atbilstoši katrai konkrētai jomai. Mēs, eh, es vēlējos pateikties Brandners kundzei par precizējumu, uh, kas attiecas uz 271. grozījumu, proti, ka mums nevajag kaut kādus papildus juridiskos instrumentus finanšu instrumentiem. Nē, ir jārada vienota juridiskā bāze. Vēlējos pateikties visiem, kas iesniedz grozījumus no 271. līdz 278. grozījumam. Mēs uzņemamies atbildību, mēs uzņemamies atbildību arī par nodokļu maksātāju naudu, un mēs vēlamies, lai mūsu nodokļu maksātājiem nebūtu būtu jāraizējas par savu naudu. Mēs nevēlamies, lai joprojām tiktu izmantotas nodokļu paradīzes, jo tādā veidā mūsu finanšu instrumentiem iet garām konkrēti līdzekļi. Un tad, kad pēc diviem, trīs gadiem mēs varēsim vērtēt pašreizēju instrumentu efektivitāti, būs jāizdara pareizie secinājumi. Mēs vēlamies arī uh, parūpēties par to, lai finanšu instrumentu izmantošana būtu aplūkojama tīmekļa vietnē, tas noteikti uzlabos caurskatāmības līmeni. Būtu ļoti jauki, ja komisija pati nāktu klajā ar saviem priešlikumiem, ka ja, tikai par, ja nebūtu viss darbs jāizdara tikai parlamentam. Kolēģi, es ceru, ka vairākums varēs atbalstīt šo priekšlikumu un ceru, ka arī nākotnē sadarbojoties ar padomi varēsim to darīt tikpat veiksmīgi. Protams, ir dažādas tehniskas dabas problēmas, bet es ceru, ka tā tām arī atradīsim pareizos risinājumus. Paldies uh, Greslis kundzei. Un gribēju uh, mūsu vidū sveikt delegāciju